diskusija ir pabeigta, un mēs pārējām pie nākamā jautājuma mūsu darba kārtībā. Tās ir runas, kur paredzēs uzstāties vienu minūti. Uh, first speaker. Un pirmais runātājs ir Soidrovas kundze. vážená paní místopředsedkyně kolegyně a kolegové zásadní otázkou. paldies priekšsēdētāji kolēģi šobrīd pati aktuālākā tēma ir imigrācijas krīze, bet es neredzu nekādas liels izmaiņas ārējo robežu aizsardzības ziņā, es arī neredzu nekādas izmaiņas sakarā ar mieru tuvajos austrumos. Uh, un nesaprotu, kāpēc nav robeža aizsardzība nodrošināta. Mēs ļoti ātri vienojamies par bēgļu uzņemšanas kvotām, tomēr tas nedarbojas. Čehijas republikā ir paredzēts um, uzņemt brīvprātīgi, un mēs uzņemam, protams, mazāk bēgļu nekā Vācija, tomēr mēs um, uzņemam bēgļus. Mēs arī atbalstam šo kristiešu bēgļu patvērumu meklētāju atbalstīšanu Čehijas Republikā. Mums ir īpaši centri šādiem, mēs gribam solidāri rīkoties. Jo izšķirīgāk mēs rīkosimies iepratības šai krīzei, jo aktīvāk mēs uh, risināsim šo izaicinājumu, jo vairāk mums palīdzēsim cilvēkiem. Nākošais runātājs Kaputo. Itālijas eh, kuror sistēma nereti balstās uz ģimenes uzņēmumiem, kuri ģimenes mantojumu ir ieguldījuši un kopā Eh, tādu ir ap 60 tūkstošu uzņēmumu ar ārkārtīgi daudziem tūkstošiem strādājošo. Un gadu gaitā mēs redzam, ka daudz uzņēmumi nonāk justīcijas priekšā, ir e, viņiem jānodrošina iespējas sniegt pakalpojumus, tas ir pienākums, ko nevar uzdot tikai viņiem, ir jāatzīst tiesības izmantot virsmas ar priekšlikumiem, kas ir savietojami un ar līdzsvaru, lai varētu saglabāt kārtību. Mr. Zambaki. Nākošais runātājs Dzambāke. Paldies, priekšsēdētāji! Es jūtos sašutis eh, saistībā ar notikumiem vairāku mēnešu garumā uz Grieķijas un Bulgārijas robežas. Šo robežu bloķēja Grieķu lauksaimnieki un Bulgāru uzņēmējiem tiek nodarīti zaudu, zaudējumi. Tāpat arī austrieši un citi arī ir cietēji vidū. Šeit es domāju auto, kraus autovadītājus. Lūdzu komisiju kaut ko darīt un rast risinājumu šai blokādei. Es e, domāju, ka Eiropas līgumi ir jāievēro, jo šobrīd vairāki līgumi tiek pārkāpti, vai nu mums ir pārvietošanās brīvība, vai tās nav. Pretējā gadījumā no komisijas nav nekādas jēgas. Paldies par uzmanību! gospođo predsjednice kolegice i kolege paldies priekšsēdētājas kundze kolēģi saka radoškungs transporta tīklu sasaistīšana ar Balkāniju valstīm nodrošinās labāku saziņu un sadarbību ar šīm valstīm un to iekļaušanos Eiropas Savienībā. Tāpēc pirms vairākiem mēnešiem es sagatavoju mm, paziņojumu maniem kolēģiem par eh, Transeiropas tīkla paplašināšanu līdz Rietumbalkānu valstīm. Šī mēneša sākumā Eiropas komisija pieņēma lēmumu un Līdz ar to ir jāpanāk visi mans izvirzītie mērķi. Es augstu vērtēju komisijas lēmumu Paldies, eh, Hrisogonas kungs, lūdzu. Šajā laikā mēs kļūstam par eh, lieciniekiem, kā teikt, pārkāpt eh, solidaritātes izpratne. Rietumbalkānu valstis kopā ar dažām Eiropas Savienības dalību valstēm izvirza mērķi izdarīt spiedienu uz Grieķiju, Grieķiju lai Grieķija kas šiet nodrošinātu Eiropas Savienības ārējo robežu mm, apsargāšanu. Neviens mums nesaka, kā to var izdarīt tajos, e, tajās nedaudzējās jūdzēs, e, kas ir starp Grieķijas salām un Turciju. Tad, ja mēs nevēlamies vienkārši, lai noslīgtu cilvēki, kas nav nekādi noziedznieki, bet vienkārši meklē labāku dzīvi. Un Turcija vienkārši uh, Eh, palīdz nelie, eh, cilvēku tirgotājiem. Ir jāpieliek punkts histērijai un jāroda Eiropējas risinājumu šai problēmai. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētē. Dalī kundze, lūdzu. Dargie kolēģi! E, šobrīd prožektoru gaismā ir neliels sieviešu higienas priekšmets. Tas ir tampons. Šis higienisks priekšmets dots iespēju sievietēm justies brīvākā menstruāciju laikā, bet mm, mēs esam konstatējuši, ka tajos tiek iestrādātas toksiskas vielas. Neraugoties uz tūkstošu eiropiešu mobilizāciju, kas eh, pieprasa rūpniecības eh, caurskatāmību, nozare nerieģē un slēpjas aiz fakta, ka nav Eiropas ne nacionālas likumdošanas, kas tai uzlikt par pienākumu to darīt. Decembrī komisija eh, sacīja, ka tā nav iecerējusi jaunas noteikumus, bet sagaidot 8. martu sieviešu dienu. Uh, ir jādomā par to sieviešu kārtas patērētāju tiesībām, kas nešķiet prioritāras komisijai. Es lūdzu komisiju aizsargāt sievietes un izveidot patiesas noteikumus, lai šo problēmu risinātu. Paldies! Mr. Batten. Thank you, Madam President. Paldies, priekšstādātāji. Šodienas agrākajās debatēs Tusks un Junkera kungs sacīja, ka tad, ja e, re, referenduma rezultāts būs jā, tad būs e, jāpieņem īpaši noteikumi Lielbritānijai. Tusk kungs teica, ka viņš cer, ka būs izmaiņas e, brīvās um, pārvietošanās direktīvā. Parlaments patiesībā balso pret šo piedāvājumu. Mēs nezinām, kāds būs. Lielbritānijas iedzīvotāja lēmums. Patiesībā tiek pārdots kaķis maisā un, un ir centieni padarīt Lielbritāniju par tādu pavisam nesvarīgu. Es aicinu Lielbritānijas pilsoņus izstāties no Eiropas Savienības. Paldies, Tokiškungs. elnök asszony a teremtés isteni rendjében. Paldies, priekšsēdētāji. E, ģimene un laulība ir sabiedrības pamatšūniņa. tiek aicināts veidot grozījumu Rumānijas eh, konstitūcijā, ka ģimene ir sabiedrības pamats. Mēs nedrīkstam pieļaut to, kā atsauc uz dzimumu līdztiesību varētu graut dabisko pasaules kārtību. Desmitiem tūkstoši cilvēku ir piedalījušies demonstrācijās, es aicinu kolēģis atbalstīt veselīgu Eiropas sabiedrību un aizsargāt ģimenes vērtības un savienības starp sievieti un vīrieti. Uh, Korbēt kungs nav klāts. Nākošais runātājs uh, deputāti Rozjēra. Sveicināti! Es gribētu ziņot, ka jau pirms gandrīz pusgada parlamentā tika pieņemts ziņojums lūdzot Eiropas komisiju. Nāk lai likumdošanas iniciatīva, lai atzītu geogrāfiskās izcelsmes norādes. Tas attiec uz lielāko daļu no mūsu teritorijām jo šeit ir runa gan par mūsu prasmju, gan tradicionālo produktu atzīšanu tādā kontekstā, kur mēs esam eh, konfrontēti ar teritorijām, kurās nav šādas ražošanas. Tā kā mēs vēlamies atbalstīt MVU, atbalstīt darba vietas, tad geogrāfiskās izcelsmes norāda ir labums gan Eiropai, gan e, patērētājiem, kuram būtu garantīja par produktu autentiskumu. Un nu jau vairākus gadus norit pētījums, kurš. Um, apliecina šīs eh, likumdošanas nozīmi un lūdzu komisiju piedāvāt eh, likumdošanu šajā jomā, kā tas ir norādīts eh, stratēģijā turpmākajam gadam. Paldies, deputāts Demesmākers. Kolēģis Vīsvēhts, tam tu. Kolēģi, Eiropas Savienībām nevārda nesaka par Turcijas vardarbību pret kurdiem. Es biju ārkārtīgi vīlies dzirdot eh, NATO ģenerāla sekretāra eh, un augstās pārstāvs atbildes. Vēl vakar kurdi izglāba 16 gadus vecu zviedrieti no islama valsts nagiem. Erdogāns aiz sevis atstāja drupas uh, vardarbībai nav vardarbības, eh, da, da, vardarbībai nav izšķirības starp eh, sievietiem, vīriešiem, bērniem, cilvēki tiek sadedzināti dzīvi, ne Morgarīni, ne NATO ģenerālsekretārs neuzdrīkstas nosaukt ļaunumu vārdā. Ja neviens neaizstāvēs šo tautu, tas būs, tas ir jādara mums. Nākošais runātājs Selīmovičs. Paldies. Eiropas Savienības eh, stabilizācijas un asociācijas līguma nozīme ar Kosovu ir milzīga, jo tas rāda Kosovas iedzīvotājiem, ka mēs atbalstam demokratizāciju Kosovā. Tomēr šobrīd Kosovas nākotne tiek apdraudēta un tiek e, sviest asargās granāts parlamentā un notiek protesti pret leģitīmi ievēlētu e, valdību Eiropas parlamentam un komisijai ir jāsūta skaidrs signāls, ka normal, Kosovas Serbijas attiecību normalizēšana ir uh, priekšnosacījums Kosovas integrācijai ir jāciena nolīgums, lai arī kas būtu pie vārds Kosovā, nosūtot šādu signālu. Ļoti ceram, ka um, šī te integrācija, Kosovas integrācija kļūs par salīgāku lietu nekā kaut kāda cīņa par varu un arī integrācija nevarētu izmantot uh, nepareiziem nolūkiem. Paldies, uh, tālāk šo arī stīkums. Yes, Nākošais runātais horisti. Paldies, priekšsādētāji. Um, šobrīd ir apdraudēts uh, miljards darba vietu. Tūkstošiem iedzīvotāju tiesības tiek pārkāptas, jo multinacionāli uzņēmumi nepievērš um, uh, uzņēm, nepievērš uh, uzmanību tautas iedzīvotāju vajadzībām, jo ir uh, galvenokārt uh, tiek ņemtas vērā tikai lielo uzņēmumu intereses strādājošie, ir tikai mazs ritenītis lielajās sistēmās, bet jāapzinās, ka ir jā, Mums ir jāpalīdz veidot ekonomika iedzīvotāju interesēs, nevis elitei vienam procentam. Um, next. Tālāk. Nākamais runātājs ir Vinklerkungs. Paldies, priekšsēdētā. Mēs 2. februārī atzīmējām mūsu valodu dienu, dzimto valodu dienu. Diemžēl Rumānijā parlaments ir pieņēmis lēmumu, kas neļauj ungāru minoritātei izmantot oficiāli savu dzimto valodu. Un tas nav sastatāms, nav savienojums ar fundamentālām tiesībām, ir pretrunā ar konstitūciju es gribēju paust uh, savu vēlmi, lai šādi gadījumi neatkārtotos Rumānijā. Nedrīkst pieņemt šādus ekstrēmi nacionalistiskus likumdošanas aktus, neņemot vērā nacionālo minoritāšu intereses. Tātad šis ir priekšlikums, ko mēs nekādīgi nevarētu atbalstīt. Tālāk Dančilas kundze. Săptămâna trecută, fiscul din România Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušajā gadā eh, Rumānijā ieņēmuma dienests eh, pieprasīja piecu dienu laikā pēc televīzijām stacijām atbrīvot to mītnes eh, uzskatu, ka mēs justīcijas priekšā visi esam vienlīdzīgi ēkas eh, tika evakuētas, bet Antena 1 televīzijas evakuācija nebija nepieciešama, jo šī eh, televīzija ir telpas viena no desmit ēkām. Tas fakts, ka pieci piecu dienu laikā piecām televīzijām nācās evakuēties no, no savām mīt, varētu tikt uzskatīts par mēģinājumu iebiedēt šīs televīzijas stācijas. Mēs varam runāt par administratīvām sankcijām. Nekur citur Eiropā televīzijas stacija nespēja mainīt mītni piecu dienu laikā. Paldies. Jākovčik. Paldies, Jākovčič kungs. Tālāk. Migrantu krīze ir skārusi Eiropas vienotību, apšaubot to. Dublīnas regula vairs nedarbojas, ir apdraudēta arī Schengen zona, un krīze ir tik dziļa, ka mēs tiešām pat nezinām, kā reaģēt uz šo migrācijas krīzi, un diemžēl pat šodien mums nav skaidrs atbildes, nav skaidrs, skaidra risinājuma. Uh, nekāda Eiropas solidaritāte nedarbojas, Eiropas kopiena it kā neeksistē un pilnīgi nav pieņemama atsevišķu valstu, piemēram, Balkānu valstu eh, eh, rīcība. Balkānu valsts, lai arī nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tomēr ir izdarījuši daudz vairāk nekā daža laba Eiropas Savienības dalībvalsts. Eh, un eh, visi, ir daudz citas valsts, kas rīkošas izšķirīgāk nekā mēs, 28 valsts ir vairāk solidaritātes, eh, pretējā gadījumā būs apšaubīts viss Eiropas projekts. Paldies, Andersons kundze. Šodien, šonadēļ es iesūtīšu Libe komitejā savu priekšlikumu, runā, runāšu par tiesība aizsardzība cilvēkiem ar invaliditāti. Es gribu, lai ANO rekomendācijas cilvēkiem ar invaliditāti tiktu īstenota, lai būtu pilnīga pieejamība, barjeru noņemšana, viss cilvēku ar invaliditāti, no, tad, tad, lai būtu viss nodrošināts, lai e, cilvēku tiesības tiktu pilnībā nodrošināts, ieskaitot arī bezpajumtnieku un patvērumu meklētāju tiesības. E, un īrijas deklarācija liek Um, arī cienīt bērnu tiesības. Tas ir Šenfein partijas pašā um, centrā. Tātad uh, cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešama mūsu apņemšanās, mūsu atbalsts, un es esmu apgalvot, ka Šenfein delegācija un GoNGL ir spējīgi nodrošināt visu to. Mums ir ļoti daudz idejas. Paldies! Excuse me. Uh, next speaker, Mr. Polchak. Tālāk Polčaka kungs. Ďakujem, pani predsedkynie. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos jums runāt par problēmu, ar kuru saskars Eiropa. Tā ir runa par terorismu. Mēs pamatot dzirdam to, ka mums ir jāvēršas pret terorisma cēloņiem, nevis sekām. Tas ir pamatoti, taču runājot par terorisma cēloņiem, te ir ievērojams faktors, proti Saudarābijas politika. Nedaudz agrāk es eh, negribēju to skaidri izklāstīt, tad šodien es vairs nevaru to atļauties. Nav nekādu šaubu par to, ka šī valsts sniedz intelektuālu un finansiālu atbalstu teroristu grupējumiem. Un, lai kā arī nebūtu, Sauda Arābija ar vien uh, paliek teroristu uzbrukumu pēnā, un Eiropas Savienība nevar izlikties, ka tai nekas nav zināms. Jāpieprasa no uh, Saudārābijas, lai tā vairs neatbalstītu teroristus. Saudārābija ir eh, draudi, un mums jārīkojas. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesības aizstāvēt savu viedokli ir proporcionālas. Neatkarībai, ko mēs pieš... nodrošinām presē un žurnālistiem, Eiropas Savienībai ir jānodrošina brīva, neatkarīga vide, kurās mēdī var strādāt. Es aicinu komisiju un jūs, dargos, dargie kolēģi, būt vērīgiem. Mums ir stingri jārīkojas pret jebkuru mēģinājumu ierobežot runas brīvību. Ir jāatrod, jārod patiesība, ir jāinformē sabiedrību, lūk, tas ir žurnālistu pienākums. Tomēr pēdējā laikā eh, Rumānijā vairākiem mēdījiem nācās eh, pamest savas mītnes vietas, uh, un vairākas televīzijas radiostacijas nevar raidīt. Es aicinu pārtraukt jebkādu žurnālistu iebiedviešanu, mums ir jāaizsargā izteiksmes brīvības, tas, tā, kā tas ir norādīts Eiropas Savienības darbības līguma otrajā pantā. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you. Next speaker, Mr. Buda. Paldies. Nākošais runātājs Buda kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienības līderi daudz ir strādājuši, lai e, rastu kompromisu un izvairītos no Brexita. Es e, neatbalstu sociālo turismu, bet nevaru piekrist e, bērnu pabalstiem, ka tie tiktu maksāti vecāku izcelsmes e, valstī, ja bērni nedzīvo kopā ar saviem vecākiem apvienotajā karalistē. Bērni atrodas tālu no vecākiem un pabalsti kompensētu šo trūkumu. Turklāt vecāki ir eh, godīgi nodokļu maksātāji apvienotajā karalistē, ir atstājuši bērnus izcelsmes valstī, lai varētu maksimāli izmantot darba augļus. So šeit ir runa par taiskaitā izglītības speciālistiem, inženieriem, kas uh, ir izglītoti ārpus uh, Lielbritānijas, kura tagad var izmantot viņu darba augļus. Ai, paldies. Nākošais runātājs Stefan dámy a páni oceliarsky priemysel v európe dáva prácu viac ako tristopäťdesiattisíc ľuďom. aj na slovensku má. paldies priekšsēdētāji eiropas tērauda nozarē strādā apmēram 350 tūkstoši cilvēku. Daļa no viņiem dzīvo Slovākijā. 6% no šīs valsts IKP nāk tieši no tērauda nozares. Mums ir jāpieturas pie augstas kvalitātes produktiem, bet Ķīna šodien apdraud mūsu eh, rūpniecības nozari ar tās eksportu. Es esmu priecīgs par to, ka šodien Eiropas Tautas partija pieņēma reālus pasākumus, lai apkarot šo parādu. Mēs ceram, ka komisija tos ņems vērā un šādi tiks apkarots eh, nekvalitīvās preces imports. Es saprotu, ka situācija ir sarežģīta vairākās nozarēs eh, novērojams. Tur, novērojam, tur ir sarežģījumi, tā skatā arī alumīnija ražošanas nozare, bet pasākumi ir jāizteno Eiropas līmenī, lī, lai saglabātu darba vietas, jārīkojas ātri. Paldies! Nākošais runātājs Rolēns. Priekšsēdētāji jūnijā Britu pilsoņiem nāksies eh, atbildēt, vai tie vēlas vai nevēlas palikt Eiropas Savienībā. Esmu nobažījies, ka vienošanās apdraud pārvietošanās brīvību un vieš nevienlīdzības un diskriminācijas starp Eiropas strādājošiem. Tāpat esmu nobažījies, ka kāda valdība, kura uh, atsakās ieviest eiro, vēlas tā ietekmēt šī, šo zonu. Mums ir jābūt vērīgiem, lai neatvērtu durvis spirālē, kas novestu pie tā, ka citas valsts pieprasītu citas atkāpes un tādā veidā vājinātu Eiropas kohēziju. Eiropas Savienība nevar tikt reducēta uz nacionālo egoismu tirgu. Eiropas projekts pirmkārt ir kopīgas vērtības, solidaritāte un humanā dimensija. Tas ir visbūtiskākais. And, uh, Paldies, un pēdējais runātājs eh, deputāte Nīrija. Paldies, priekšsēdētāji. Īrijas nedēļa ar vienu ļauj mums svinēt mūsu valodu un tās ietekmi uz mūsu kultūru. Mūsu valstis ir jāuzskata par vienlīdzīgām valodu ziņām Es vēlos augstu vērtēt tos cilvēkus, uh, laipni lūgt viņus uz parlamentu, kad viņi vēlas izmantot īru valodu. Mēs vēlamies paplašināt īru valodas izmantojumu. Ir uh, skolēni no īrijas, kas apmeklē parlamentu šodien, un viņi izmanto īru valodu. Uh, Es ceru, ka tas ietekmēs arī nākošās pārā paudzes un arī tās drīkstēs Eiropas parlamentā izmantot savu dzimto īru valodu. Es un citi Šinfen deputāti ir apņēmušies, esam apņēmušies piedzīvot to, ka īru valoda tiek stiprināta gan īrijā, gan šeit Eiropā. Mēs nevēlamies, lai īru valodu uzskatītu par otrās kategorijas valodu. Mēs nevēlamies, lai to uzskatītu par zemāku nekā angļu valodu. Paldies, ar to mēs esam uzklausījuši vienas minūtes runas. Pirms mēs eh, šī vakara sēdi beidzam paziņojums. Ziņoju, ka esmu saņēmusi no goja grupas